Buongiorno a tutti, innanzitutto vi informo. Labrīt! Es jūs gribu painformēt, ka, ka mums ir desmitais punkts jāpārceļ uz pēcpusdienu. Par, tātad par ģēmo mēs ļausim, atļausim, dosim laiku Džordžam un juridiskiem ekspertiem, lai viņi var ierasties un izteikties par šo tēmu. Tātad desmitais darba kārtības punkts par direktīvas 2001 grozīšanu attiecībā uz iespēju dalību valstīm ierobežot vai aizliegt GMO audzēšanu savā teritorijā pārcelt uz pieciem pēcpusdienās šodien. Viss pārējais paliek neskarts. Vai jums ir balsošanas karte? Mēs sāksim ar astoto darba punktu. Lauksaimniecības atzīšana par strateģiski svarīgu nozaru pārtiks nodrošināšanā. Ziņā, ziņojums uh, ir no Dačana Oktāvijas Sarbo izdošu viņam vārdu. Viņš ir strādājis pie šīs tēmas. 335 grozījumi tika iesniegti. Es gribu pateikties referentam un ēnu referentiem. Daudzi. Uh, E, kompromisi ir izstrādāti. Nu, un es domāju, ka mēs varam ātri ķerties pie balsošanas. Došu vārdu referentei. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vă rețin mult pentru a aștept. Paldies, priekšstādātāji. Es uh, labprāt izteiktos pavisam īsi, jo tūlīt ķersimies pie balsošanas, bet uh, gribēju pateikties uh, sekretariātam par atbalstu. Uh, Katrā gadījumā es pasaku, pal, saku paldies arī ēnu referentiem un visiem kolēģiem šajā komitejā, kas palīdzēja šī ziņojuma tapšanā. Grazie, Dašana. Possiamo iniziare. Labi, paldies. Sāksim balsot par pirmo kompromisu. Sākam balsot. Alberts ir lūdzis vārdu. Ne? Jā, priekšstādātāji, man šodien pirmo reizi nav līdz balsošanas kartiņas. Lūdzu, ņemt vērā man balsi tāpat vien. <laughs> ok, allora um, prendiamo nota. Labi, to mēs atzīmēsim, ņemsim vērā. Par pirmo kompromisu balsojam, sākam balsot. Votāte. Vot... Visi nobalsoja? Pat Marks nobalsoja. Labi, beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums. Sākam balsot par sesto grozījumu. Ok, dichiaro chiusa la votazione all'emendamento 6. Beidzam balsot par sesto pieņemts. Votazione l'emendamento 7. Par septīto sākam balsot. Votazione. Respinto. Pieņemts. Astotais. Visi nobalsojuši. Noraidīts. Par devīto sākam balsot. Beidzam balsot, tas ir pieņemts. 11. grozījums. Balsojam par 11. grozījumu. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot par 11. grozījumu. Nav noraidīts. Balsojam par 12. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot. 14. grozījums. Beidzam balsot par 14. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot par 15. Beidzam balsot par 15. Noraidīts. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot par 17. Beidzam balsot par 17 pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par 19. Pieņemts. Prolabotazione su 18. Kolingas grozījums. Uh, beidzam balsot par 18. Uh, pieņemts. 20. grozījums 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pārējiem pie 22. Magdīnes skundze vēlas runāt. Vienkārši e, e, ekrāns ir trīs balsis par vēlu, par priekš, nekā, vēlāk nekā priekšsādātājs. Vai tā ir e, jābūt? mēs uh, skatāmies uz ekrānu, bet dzirdam tulkojumā kaut ko citu. Tāpēc es domāju, ka būtu svētīgi, ja tas atbilstu. Ok, grazie, Marijad. Facciamo... Paldies, Mārija. Veiksim kontroli. Votiamo. A... Paldies, mēs to skatīsimies. 22. Sākam balsot. Jā mazliet kavēšanās notiek. Eh. Uh, Chiedo scusa, eh, il, il problema McGuinness. McGuinness skundze, eh, balsojums 17 ir tas, ka m, mm, pēc kārtas, kuro reizi mēs balsojam. Tas nav 17. grozījums. Tāpēc klausieties, ko saka priekšsēdētājs un neskatieties uz šo balsošanas skaitu pēc kārtas. Mēs esam pieņēmuši 22. Balsojam par 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums. Balsojam. Beidzam par 24. balsot. Pieņemts. 25. balsojam. Noraidīts. 28. Balsojam par 28. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. 36. Balsojam par 36. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par otro kompromisu. Otrais kompromiss tika pieņemts. Par 37. balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. nav pieņemts. 18 pret 18, jo Albertam nav balsošanas kartītes. Cet 40. pirmā daļa. Pirmā daļa 40. grozījums. Beidzam balsot. pieņemts. Otrā daļa 40. grozījumā balsojam. Beidzam balsot. Šī daļa ir noraidīta. 41. grozījums. Beidzam balsot. 41. pieņemts. 42. Par 42. sākam balsot. Beidzam balsot. 42. pieņemts. Kompromiss 14. Sākam balsot, beidzam balsot. 14. kompromiss pieņemts. 44. grozījums, Reimers un Polsens. Balsojam par 44. Beidzam balsot. Noraidīts. Četrdesmit piektais grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. 48. balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 50. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. Nē, es atvainojos. 51. 51. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. Sākam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešpadsmitais kompromiss. Balsojam par 16. kompromisu. Par 16. kompromisu beidzam balsot. Pieņemts. Votiamo l'emendamento 66. Glatfe. 66. grozījums. Balsojam par 66. Beidzam balsot. Respinto. Noraidīts. Ceturtais kompromiss tagad. neliela kafijas pauze. <laughs> Noraidīts. Ceturtais kompromiss. Balsojam. Jā, es, tas ir jau pieņemts. Piektais kompromiss. Balsojam par piekto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. grozījums. Beidzam balsot par 78. Pieņemts. Astoņdesmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 81. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. grozījums balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Alberts nobalsoja pret, tas gan ir interesanti. Par 91. balsojam. Beidzam balsot, noraidīts. 92. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 94. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 95. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 96. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Deviņdesmit septītais balsojums. Beidzam balsot, noraidīts. 98. balsojam. Beidzam balsot, noraidīts. Simtais. Balsojam par simto. Beidzam balsot, noraidīts. 99. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 103. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Balsojam. Beidzam balsot pieņemts. Simt astoņpadsmitais. Balsojam par 118. Balsošana beigusies, noraidīts. 117. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 122. balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Simta divdesmit trešais. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 124. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 125. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. Balsojam 126. Pieņemts. 128. Balsojam par 128. Beidzam. Pieņemts. 127. Balsojam. Pieņemts. 13. kompromiss. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu trīsdesmit piektais. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 136. balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Par 140. balsojam. Beidzam par 140. Eh, pieņemts. Pārējām pie kompromisa 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 145. Dančēlis. Sākam balsot par 145. Beidzam balsot par 145. Pieņemts. 146 skotā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 147. Sākam balsot par 147. Beidzam balsot par 147 pieņemts. Nu, pārējiem pie 9. kompromisa. 9. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot Pieņemts. 157. Sākam balsot. Beidzam balsot. 157. Norādīts. 159. Nikolaisko. Sākam balsot. 159. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss. Balso, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši par 11. kompromisu? Beidzam balsot pieņemts. Pirmā daļa. Desmitais kompromiss, pirmā daļa. Pieņemts. Kompromiss desmit, otrā daļa Sākam balsot. Desmitais kompromiss, otrā daļa. Pieņemts. Jā. O, nē, nepareizi. Alberts balso pret. Tātad desmitais kompromiss, otrā daļa noraidīta. Pāriesim pie 171 Nikolesku Sākam balsot. Beidzam balsot par 171 norādīts. Simt septiņdesmit trešais. Sākam balsot par 173. Norādīts. 174 papastānkos un citi. Sākam balsot. Beidzam balsot. 140, 174 eh, pieņemts. Eh, tātad 180. Dantēns un citi sākam balsot.

vīdes komitejas grozījumiem. Balsēm par otro grozījumu sākam balsot. Vides komitejas uh, otrais grozījums. Otrais grozījums norādīts. Trešais grozījums. Balsojam par vides komitejas trešo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Ceturtais grozījums. Nē. Septītais grozījums. Balsojam par septīto vides komitejas grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Sākam balsot par astoto grozījumu. Beidzam balsot par astoto. Pieņemts. Devītais grozījums. Beidzam balsot pieņemts. Desmitais grozījums. Balsojam par desmito grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Vienpadsmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par 11. Pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot par 14. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums. Balsojam par 16. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot par 17. Beidzam balsot par 17. Noraidīts. 18. grozījums. Sākam balsot par 18. Beidzam balsot. 18. noraidīts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums. Sākam balsot. Noraidīts. 23. grozījums. Sākam balsot. Stasa. Noraidīts. 24. grozījums. Sākam balsot. 24. norādīts. 27. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 26. iepriekš bija 27. norādīts. 29. sākam balsot pieņemts. 29. ir pieņemts. Pārējiem pie 33. grozījuma. Beidzam balsot. 33. noraidīts. 34. sākam balsot. Noraidīts. 35. sākam balsot. noraidīts arī 35. labi. Un tad visbeidzot galīgais balsojums par visu ziņojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveikumi mūsu referentei.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 Turpināsim par zaļo komisijas zaļo grāmatu balsosim. Meža aizsardzība un meža informācija ēs gādājot par mežu gatavību klimata pārmaiņām. Nikolesku ir atzinums sagatavotājs. 112 grozījumi mums ir iesniegti. Referenti ir vienojušies par kompromisa grozījumiem. Un šeit tiks pārstāvēti visi mūsu viedokļi šajā ziņojumā. Mēs sadarbojamies ar vides komiteju. Un daži no grozījumiem, par kuriem balsosim šodien, tiks ielikti ziņojumā. Tāpēc došu tagad vārdu Nikolesku kungam, un tad balsosim. Es, ka, nu, mēs esam mūsu mēs. Paldies, priekšstādātāji. Es uh, Vēlējos pateikties visiem, kas ir iesnieguši grozījumus, īpaši ānu referentiem, kuri bija ļoti atvērti, kad mēs runājām par grozījumu grozījumiem. Es domāju, ka mums ir izdevies um, panākt sabalansētus kompromisu priekšlikumus, kuri atspoguļo viedokli mūsu komitejām. Visbeidzot, es pasakos arī sekretariātam, kurš man ļoti atbalstīja šajā darbā. Paldies! Bene, grazie, Nikulēsko. In... E- Labi, paldies! Labi, pāriesim pie balsošanas. Bals... Pirmais kompromiss, sākam balsot. Tā tad neviens nebalso S&D grupas vārdā? Labi. Visi nobalsojuši par pirmo kompromisu pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Sākam balsot par otro kompromisu. Beidzam balsot par otro kompromisu. Pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot par desmito. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. 11. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17. grozījums pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot par 19. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. Sākam balsot par 20. Beidzam balsot par 20. Pieņemts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par 21. Pieņemts. Trešais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par trešo kompromisu pieņemts. Pārējiem pie 30. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot par 30. Pieņemts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par 32. Noraidīts. Pārējiem pie 33. 33. grozījums. Sākam balsot par 33. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 4. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums. Sākam balsot par 45. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. 47. grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Pieņemts. 48. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? 48. pieņemts. 50. grozījums. Sākam balsot par 50. grozījumu. Herāns un citi. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par piekto kompromisu. Pieņemts. 57. Uh, grozījums. Sākam balsot. Dantēns un Matjē. Beidzam balsot par 57. Pagaidiet, atkārtosim. Sākam balsot par 57. grozījumu. Matjē Dantēns. Sākam balsot. Beidzam balsot par 57. pieņemts. Pārējām pie 58. grozījuma. Sākam balsot par 58. Beidzam balsot. Noraidīts. Sež, 61. Siekjērski. 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot par sasto kompromisu grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 67. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par 67. noraidīts. Septītais kompromiss. Sākam balsot par septīto kompromisu. Vai viss nobalsojuši? Septītais kompromiss pieņemts. 74. grozījums. Sākam balsot. 74. Varam beigt Noraidīts. 75. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši par 75. Labi, pieņemts. Balsojam par 76. grozījumu. Sākam balsot. 76. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. grozījums. Septiņdesmit septītais noraidīts. Septiņdesmit astotais grozījums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Pieņemts. 79. Beidzam balsot, noraidīts. Es atvainojos, pieņemts, saka priekšsādātājs. 80. grozījums. 83. Dančila. Sākam balsot par 83. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par devīto kompromisu. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Pieņemts. 11. kompromisa grozījums. Sākam balsot par 11. kompromisa grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Nestrādāja balsošanas iekārta. Labi, tātad balso ar, varam balsot ar roku. Pārējām pie 107. grozījuma. Sākam balsot 107. 107. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. grozījums. Luīšs Paulo Alvešs. 108. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 109. Sākam balsot par 109. pieņemts. 112. grozījums, Sekjērski, sākam balsot. Visi piekrīt, 112. pieņemts. Un nu balsosim par uh, šo priekšlikumu ar grozījumiem, sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apsveicu pieņemts. Komplimenti all'onorevole Niculesco. Apsveicu Nikulesku kungu. Kas mums sagaida tālāk darba kārtībā? Kolēģi! Kolēģi, abbiamo un altro punto. Kolēģi, mums vēl viens darba kārtības punkts ir atlicis. Šo, šai rīta sesijā tas arī būs pēdējais. Kā jau es teicu, sanāksmes sākumā desmitais punkts par ģēmo ir pārcelts uz pieciem pēcpusdienā, lai Džordžs Lajens un eksperti varētu mūs pievienoties. Uh, Un tāpēc mēs tagad skatām 11. Es lauksaimniecību un starptautiskā tirzniecība. Papas Tamkosts kungs, kurš ir referents, ir jau klāt. Es gribu atgādināt, kolēģi, starptautiskie nolīgumi par tirzniecību un liberalizāciju lauksaimniecības produktu tirzniecībā ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībā, tāpēc jūs mūsu uzmanība būtu jāpievērš tieši konkurentspējai, kvalitātei, lai mūs, lai tirgu tiktu attīstī, atzīts mūsu vērtības. Mēs gribam samazināt kropļojumus tirgu, ko daži opera, operatori, kuri nepazīst kopienas regulējošo sistēmu, varētu, varētu iegūt uh, ar savu taktiku konkurences priekšrocības. Mums vajag konverģenci starptautiskā līmenī, lai nodrošinātu sociālos un vidas standartus. Daudzi grozījumi ir iesniegti, un es gribu pateikties mini referentam, papastām Koskungam Vēl mums būs Kvistold kundze no INTA komitejas. Tātad tā ir asociētā komis, komiteja saskaņā ar 50. pantu šajā ziņojumā. Dodu vārdu referentam, kurš pastāstīs par paveikto darbu. Paldies, priekšādātāji. Es pilnībā piekrītu tām, ko jūs teicāt ievadu vārdos, tas parāda šīs tēmas nozīmību. Tātad šī ziņojuma tēmu. Es gribu pateikties kolēģiem par iesniegtajiem grozījumiem. Kopējais grozījuma skaits ir 127. Es uzskatu, ka notiek zināma saplūšana par galvenajiem ziņojumu aspektiem, kā tas ir dabiski. Es gribu ierosināt dažus pamata grozījumus, ka dažus varētu sapludināt kopā, lai teksts būtu tāds e, lakoniskāks, bet labāk izteiktu domu. Es gribu pieminēt dažus grozījumus, kas pievienos kaut ko jaunu ziņojumu tekstam, kurus es arī atbalstu. Tie grozījumi, ko es pieminēšu, tulīt pat ir tādi, kurus atbalstu pilnībā bez kādām iebildēm. Tie ir grozījumi par to, ka jāsniedz kompensācija Eiropas Savienības lauksaimniekiem, kurus ietekmē treš, no, tirzniecības nolīgumu ar trešajām valstīm. Vēl grozījums par komerc nolīgumiem attālos reģionos. Tad grozījumi, kur komisija tiek aicināta veikt reformas, lai noregulētu ieviešanas cenas augļiem un dārzeņiem, uzsverot šīs problemātiskās vietas nolīgumā ar Māroku, vēl no, eh, grozījums par banāniem un komisijas priekšlikums nodrošināt labākas tirzniecības attiecības ar Pakistānu humanitārās palīdzības veidā jo iepi, īpaši bioetanola jomā, un šī tēma tiek apspriest arī INTA komitejā. Arī grozījumi par to, ka jānodrošina simetrija, piekāpšanās, tie brīvās tirniecības līgumos ar valstīm, kurām ir ražošanas un eksporta kapacitāte lauksaimniecības jomā. Un vēl es gribu norādīt uz diviem grozījumiem, kuru 16 uh, eh, deputāti kopīgi ir iesnieguši par sastāvdaļām tabakas produktiem. Grozījumi, kas aicina komisiju aktīvi izmantot Pasaules tirdzniecības organizācijas sniegtos uh, instrumentus, lai uh, atri, uh, novērstu ne, neattaisnotus tirdzniecības šķēršļus, ko uzliek trešās valstis uh, eksportam no Eiropas Savienības. Jo īpaši tie, kas norāda uz pozitīviem elementiem Dienvidkorejas nolīgumā, uh, un tur mēs lūdzam informāciju un izsakām bažas par sarunām starp ES un Kanādu. E, Jēger kundze jau ir sniegusi informāciju par šo lietu. Un vēl viens kritisks jautājums mūsu komitejai ir standarti un specifikācijas strādniekiem. Es atvainojos, Eh, produktiem no Eiropas Savienībā. Un savā ziņojumā es minēju ekvivalentus, ekvivalentus spec, eh, specifikācijas, kuras visiem būtu jāievēro. Daži kolēģi lūdz, lai tiktu uzlīgti vienādi noteikumi vides aizsardzības jomā, dzīvnieku labturības jomā un citos. Es domāju, ka labākais term, termins, ko šeit izmantot, ir ekvivalents, atbilstošs, nevis tieši tāds pats. Jo šie noteikumi nevar būt ekvivalenti mums jāatrod formulējums, kas iekļaus visus e, attiecīgos grozījumus, Priekšsēdētāji, kā jūs teicāt, mēs piemērojam sadarbību starp mūsu komiteju un starptautisko, starptautiskās tirzniecības komiteju. Inta komitejas atziņojums, e, atzinums būs šodien likts balsošanai. Mēs, protams, ņemsim vērā šos rezultātus un iekļausim tos punktus, kur Inta komiteja uh, ir kompetenta. Paldies priekšādātāji un paldies kolēģiem, ka uzklausīja manu. Un visbeidzot, es gribētu minēt un pateikt, pateikties kolēģiem, kas piedalījās darbā. Viņi ir iesnieguši ļoti labus grozījumus, un lielākā vai mazākā vērā šie grozījumi ir atspoguļoti ziņojuma galīgajā tekstā. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Jūs esat lieliski pastrādājis, un tagad mēs gaidām. Kvistaudes kundzi gaidām, viņas vēl pagaidām nav, kamēr mēs viņu gaidām. Viņa ir referente no INTA komitejas. Un tad mēs varam tagad runāt, uzsākt diskusijas par papastāmkos ziņojumu. Jā, priekšsēdētāji. Es gribu apsveikt referentu par šo ziņojumu, un tas nebija viegls ziņojums. Bija jāsavāc kopā daudzi un dažādi atšķirīgi viedokļi, Es bieži esmu kritizējis brīvās tirzniecības nolīgumus, jo īpaši tās izmaksas, kas ir saistītas ar šiem nolīgumiem, jo tā ir nasta vairākām nozarēm šajā gadījumā, kā parasti lauksaimniecības nozarē. Tāpēc pie šī jautājuma bija ļoti daudz darba, un šeit ir viena pamata problēma. Ja mēs labi nevedam sārunas, tad mums ir kaut kā jākompensē uh, ja mums ir līgumi, kuri nav labi apspriesti, tad mums vajag nodrošināt kompensāciju. Šeit ir daži no punktiem, kas no Spānijas tautas partijas nāk par uh, attāliem reģioniem, jo konkrēti runājot par banāniem. Mēs uzskatām, tā kā nav labu sarunu, tad jābūt kaut kādas komp kompensācijas, tāpēc mums ir grozījums. Uh, Protams, mums no kaut kā ir jāatsakās. Mēs gribam iet vēl tālāk savā grozījumā, un mēs gribam pateikt, ka nākotnē brīvās tirzniecības nolīgumu prasa ļoti liela rūpība lauksaimniecības sektorā, jo īpaši un loģiski mēs sakām, ka zaudējumu, ko rada šie te nolīgumi konkrēti par banāniem, ka tie ir jākompensē šie zaudējumi. Mēs esam centušies panākt vienošanos un izstrādāt kompromisa grozījumu. Manuprāt, tas ir labs un es gribu iet tālāk, bet šīs grozījums ir uh, labs. Un es gribu mm, skaidri pateikt šai komiteja, ka Lisabonas līgums ļoti skaidri runā par specifiskām situācijām, par uh, attāliem reģioniem. Uh, Un tas ir kas tāds, kas mums ir jāņem vērā visos, visās mūsu darbībās. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, Mato kungs. Jūs ļoti skaidri izteicāties, un tas atbilst referenta sacītajam. Jā, paldies, es vēlos pateikties eh, par darbu referentam. Bet ar mūsu grozījumiem es redzu, ka mums tiešām ir eh, vēl jādiskutē par lietām. Un vēlos jums atgādināt, ka nevajadzētu aizmirst par to, ka attiecības ar PTO um, arī jāņem vērā tas, ka jaunās valstis, kurām ir ļoti liels attīstības uh, potenciāls, izrāda liels piedienu šīm sarunām, un tāpēc ir svarīgi, lai mēs ņemtu vērā mūsu lauksamnieku interesi šajās sarunās, un tāpēc ir svarīgi arī parlaments no savas puses mūsu komiteja arī cenā varētu atstāt kādu ietekmu uz šīm sarunām lauksainicības eh, sektors ir eh, ļoti svarīgs, un tāpēc vajag, lai sāku izvērtējums attiecībā uz eh, līgumiem lauksainicības sektorā tiktu veikts pirms uh, sarunas tiek noslēgtas. Un mēs nevaram uzsvērt, ka mēs vēlamies uh, tātad. Uh, izslēgt šīs attīstības valstis, viņam, protams, ir jādod iespēja attīstīties, un mēs nedrīkstam bloķēt, un šīs sarunas tam mēs noteikti zaudēsim, zaudēsim savu ietekmi. Tāpēc būs svarīgi, lai mēs varētu piedalīties šajās sarunās, lai mēs varētu runāt ar, ar šīm valstīm, un, un tas nenovēs pie tādas blokādes, protams. Mums jāuzmanās attiecībā uz mūsu standārtu ievērošanu ja mēs esam pārāk stūrgalvīgi un sakam, ka mēs esam vien, vienlīdz, viennozīmīgi tāds pašs standarts kā mūsējos, nu, nezinu, tad, tad eh, pragmatiski izsakoties, tad diez vai mums tur tas izdosies eh, to nodrošināt. Protams, jāaizsargā mūsu tirgus, bet eh, no otras puses nevajadzētu zaudēt arī jaunas tirgus. Paldies! Honorevole Rodust. Rodas kundze, jāpaldies, priekšstētāji, paldies arī no manas puses, eh, referentam par pārskatu, un paldies arī tiem kolēģiem, kas ir iesnieguši nu, tik bagātīgus eh, grozējumus. Un kā referents sacīja, ir svarīgi saglabāt šo te koherenci, šo te saskaņotības eh, starp dažādām politikas jomām. Lauksensības sektors, kā mēs vēl šis man kādinājām šajā komitejā, sarunās par tirzniecību nedrīkst tik ignorēts. Jo nedrīkst pieļaut to, ka atsevišķām preču kategorijām labāk piekļūt tirgumu. Viens no svarīgākajiem asiem no manas puses, kas ir paliek spēkā, tas, ka mums ir jānodrošina uh, godīgs, godīga pasaules tirzniecība, un kas būtu godīga ne tikai eiropiešiem, uh, gan arī trešo valstu ražotājiem. Un tāpēc ir svarīgi, lai PTO uh, Sarunas, protams, eh, noslēgtos sekmīgi, nu, bet divpusējas vienošanās, divpusēja nolieguma, manuprāt, tomēr, tomēr nesakmē brīvu un godīgu tirgus eh, izveidošanu. Arī svarīgi, lai Eiropas eh, Savienība, protams, pilnībā atteiktos no eksporta subsīdijām, jo tam noteikti ir turpmākas, turpmākas negatīvas uh, negatīvi ietekmi uz sieviešu uz attīstības valstu interesēm. Ir jāuzmanās, lai lokālās un reģionālās tirgus eh, struktūras eh, netiktu negatīvi ietekmētas ar mūsu politikas palīdzību. Jo šīs eh, nu, struktūras sniedz nu, ļoti tādu būtisku ieguldījumu pasaules, at, uz pasaules skatuves. Un, un jāsaprot, ka pats to saprotams. Ja ka produkti, kas eh, tiek ievesti Eiropas Savienībā no trešajām valstīm, lai eh, tie, tie tiktu pakļaut tiem pašiem kvalitātes standartiem, kā tie produkti, kas tiek ražot Eiropas Savienībā. Nedrīkst pieļaut to, ka Eiropas ražotāji, ražojot savus eh, sektorus, tiek pakļauti augstākām normām, astātiem standartiem, līdz ar to lielākas izmaksas viņiem ir, un ka tad tiek importēti citi produkti, kas to visu sagrauj. Nedrīkst uh, pieļaut, ka tātad, nu, tiek šādi izkropļojumi. Nu, mēs nedrīkstam pieņemt nu, atšķirīgus standartus, ne tikai no uh, lauksainicības prečražotāja viedokļa, bet arī no, no Eiropas uh, patērētāja viedokļa. Patērētājiem, protams, liela interese par to, lai viņi saņemtu augstvērtīgus un kvalitatīvus uh, produktus. Mums ir jārūpējas par to, lai standarti, kas attiec uz, uz vidas aizsardzību, uz dzīvnieku labturību, kā arī uz patērētāju interesēm, lai, lai būtu saistoši un vienoti standarti šeit. Un PTO sarunās, manuprāt, ir iespējams šo problēmu risināt. Un mūsu mēķim jābūt uh, tādam, lai tātad šīs te uh, PTO sarunas un, un Dohas rauns, nu, tomēr sekmīgi noslēgtos, neignorējot mūsu intereses. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja. Jēgars kundze, jā, paldies priekšsādātāju un paldies arī no manas puses papastāmkos kungam un visiem pārējiem kolēģiem, kas izteicās. To es vēlos vēlreiz uzsvērt. No mana viedokļa raugoties, no nu, te mums runa par diviem partneriem, kas ir, ar kuriem mums jāstarbojas. No vienas puses eh, ir runa par valstīm, kurām ir divpusēji nolīgumi Eiropas Savienībai, ka tad, tad jānoslēdz šie nolīgumi. Un šeit padoma un komisija, komisija tātad padomas un savienības vārdā veic šīs sarunas, un otras puses ir runa par, um, par mūsu iekšējām interesēm, iekšējām tātad parlamenta interesēm šeit un inter uh, komitejā pakādiem mums bija arī noklāsīšanās par šajiem divpusējiem nolīgumiem cilvēktiesību komitejā un mums ir eh, tad vienlaikus jāapturprātā viss šīs intereses. Tagad runāju par Kanādas delegāciju, ko es piedzīvoju tur darbā pie šīs komiteja, komitejā, tur arī tiek paceltas lauksaimniecības tēmas, un, un protams, izņemot lauksaimniecību, vispārējais ir kārtībā, un lauksaimniecība ir pēdējā un smagākā tēma tagad šajās sarunās, mēs visi to zinām, bet galvā galā jābūt tādai win-win situācijai, kur visi ir ieguvēji. Un, un mēs vismaz daļai pagaidām šeit mūsu intereses netiek ievērotas, viņam runā par mūsu standārtiem, un to arī Mato kungs pieminēja. Mums ir iespēja uzsvērt, ka jā, protams, Eiropas standārti ir eh, svarīgi un, un tie ir jāievēro. Un um, tas nedrīkst būt mūsu, tātad nedrīkst pieļaut, ka ir viens no tiesniecības segmentiem, sektoriem, kur eh, eksporti ir to, priekšplānā, un mēs sakam, nu jā, ziniet, lauksaimniecības jomā, protams, un, mums taču ir uh, jāapmierina sarunu partneri un tā tālāk. Tā nedrīkstētu būt. Jo, kas attiecas eksporta kompensācijām, es arī uzskatu, ka ilgtermiņā mums ir jāatsakās no šīm kompensācijām. Ir pietiekami daudz grozījumu iesniegt arī par to, un mēs jau kā klāki esam par to iestājušies, bet arī šeit, nu tad jābūt apusējībai. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka mēs tagad. Uh, mazāk atbalstam savus uh, lauksaimniekus, bet uh, es zinu, ka ASV, piemēram, un citur, neskatoties uz, uz visu, tomēr ir šīs iekšējās subsīdijas, iekšējais atbalsts. Un nu, arī šeit sarunu gaitā um, ir jācenšas uh, tad, tad panākt šo te mm, mm, apusējību šajās tēmās. Un ir ļoti daudz labu grozījumu ierosinājumu šai sakarā, un es sirsnīgi arī pateicos um, referentam mūsu mēģinājumam būt tādam, lai uh, būtu tātad. Uh, līdztiesība, lai mūsu pozīcijas ar, arī tiktu ievērotas, mūsu intereses tiktu ievērotas, jo gal beigās nu, parlaments jau var tikai piekrist vai nu, norādīt šos divpusējos nolīgumus. Mums vairs nebūs iespējas paust savus viedokļus. Pēdējā stadijā tas pats attiecās uz Koreju, uz Māroku, uz Merkusūru valstīm. Un tur bija liels problēmas. Tas pats attiecas sarunām ar Kanādu. Protams, mēs varam sacīt, nu jā, nu, protams, uh, uh, jāņem vērā, kāda ir šo nolīgumu summa, tātad eh, kopējā ietekme uz, uz lauksaimniecības attīstību, un tas jāaptur prātā. Un es domāju, ka ir pietiekami daudz šo grozījumu, um, kur, ja tiks pieņemt, tad mums būs ļoti labs atziņos. Paldies! Grazie, Elisabete, viceprezidente Polson, la parola. Ah, paldies, ah, Elizabete. Lūdzu, Polsen, kungs, tālāk. Ah, paldies, papastāmkos kungam par eh, to, kas, manuprāt, ir labs sākums. Un gal galā šis eh, ziņojums būs ārkārtīgi svarīgs. Es eh, domāju, ka situācija kļūst aizvien nopietnāka, jo parādās aizvien vairāk divpusējo nolīgumu, tas, ko Elizabete Jēgle saka. Un uh, varbūt uh, tas uh, vienā vai otrā jomā rada riskantas situācijas, tomēr mums vajadzētu koncentrētā veidā pievērsties uh, tam, lai mēs panāktu globālu nolīgumu, kuram mēs visi varētu izsekot. Es domāju, ka sākumā tas varētu būt uh, grūtāk nekā, teiksim, uh, ja mēs runātu tikai par nolīgumu ar Merkosur valstīm. Tomēr šajās sarunās mēs uh, zaudējam aizvien vairāk un vairāk. Es gribēju uzsvērt vienu ārkārtīgi nopietnu lietu, un proti to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt dāsnai un darboties solidāri tajā, kas attiecās uz lauksaimniekiem Āfrikā. Āfrikas kontinentā šobrīd eh, notiek attīstība nepareizajā virzienā, un mēs, kā viņu tuvākais un bagātākais kaimiņš, ka Mums eh, tam vajadzētu, mums par to vajadzētu uztraukties. Mums būtu jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai novērstu šādu attīstību, veidojot attiecīgu lauksaimniecības politiku, kuras viena no iezīmēm būtu dāsnums. Kad mēs runājam par šo nolīgumu kopsumu, vai nu tie ir noslēgti caur PTO, vai, vai nu arī tie būtu divpusēji nolīgumi, tad manai, man tas uh, iet, uh, man tas uh, ļoti uztrauc. Mums ir jādomā par labklājību. Es domāju, ka mums, kā Eiropas parlamentam, ir jādara daudz vairāk, lai gādātu par dzīvnieku labturību. Mums šeit būtu jārūpējas par pilnīgi jaunu politikas arhitektūru un uh, jāiekļauj tajā ne tikai tas, ko mēs uh, domājam par ētiku un morāli, bet mums vajadzētu garantēt arī mūsu veidotās politikas zinātniskus pamatus. Es domāju, ka mums ir ļoti laba iespēja nodrošināt dzīvnieku labturības noteikumus, kas varētu darboties starptautiskā kontekstā. Mēs bezgalīgi runājam par Eiropas dimensiju. Mēs pūšam paši savu stabuli un sakam mūsu dzīvnieki, mūsu govis, mūsu cūkas, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi sabiedrības veselībai un attīstībai pasaules mērogā Dzīvnieku labturība ir jāsaista ar sabiedrības veselību un idejām par mūsu nākotni vēl lielākā mērā nekā tas pašlaik notiek. To es gribētu panākt šajā kontekstā. Mēs gribam globāls vienošanās, globāls nolīgums un uh, vēlamies solidaritāti ar nabadzīgākajiem cilvēkiem visā pasaulē. Mums būtu jāvirzās uz kopēju likumdošanu kuru mēs varētu uzturēt uh, visā nopietnībā savās starptautiskajās sarunās. Paldies! Paldies! Uh, došu vārdu Jāras kungam. Jā, liels paldies priekšsādātāji! Es pateicos uh, par šo ziņojumu, kurš manā izpratnē ir ārkārtīgi svarīgs. Es uh, gribēju izteikt tādu iepriekšēju komentāru, jo uzskatu, ka attīstība notiek pareizā virzienā Protams, ka vislabākais risinājums būtu globāls tirzniecības nolīgums. Un, manuprāt, divpusēja nolīguma ir tikai otrs labākais risinājums. Mums nevajadzētu mazināt spēkus, mēģinot, mums nevajadzētu mazināt savus pūliņus panākt globālu nolīgumu. Un es uzskatu, ka labākie tirzniecības nolīgumi ir tie, kuri neca konvencijas Kas attiecās uz uh, mūsu pūliņiem, man pietrūks tas, ka tajos netiek iesaistīta Eiropas parlamenta lauksaimniecības komiteja. Un uh, beigās sanāk tā, ka vieni, sa, vieni vienmēr saņem ziedus, bet uh, citiem nākas tiešām kaulēties par noteikumiem. Un uh, tas ir jādara mums. Mums ir jādomā par Eiropas lauksaimnieku situāciju, par kompensācijām un kā glābt viņu situāciju. Kad runa ir par finanšu pārskaitījumiem, tad eh, tas eh, beigās vairs nav tik saistoši. Tomēr es uzsveru vēlreiz, ka mums ir vajadzīgi divpusēji, eh, vajadzīgi tirsniecības no, nolīgumi, kas neprasa konvenciju pieņemšanu. Un saskaņā ar eh, šiem tirzniecības nolīgumiem Eiropas lauksaimniekiem jāsaņem kompensācijas. Es uzskatu, pa, ka būtu pareizi, ka tad, kad mēs importējam lauksaimniecības produktus, mums ir jāuzstāda tādi paši noteikumi, kā pret produktiem, kas tiek ražoti Eiropas Savienībā, bet mums Eiropas Savienībā būtu jāuzmanās, kad mēs veidojam jaunus standartus, paredzam jaunas normas, mums būtu jāgādā, lai tie tiktu atzīti visā pasaulē un lai tie funkcionētu. Iz, varbūt, ka šeit ir tāda pretruna, jo Eiropa nav nekāda izolēta sala. Tirzniecība ir globāla un mums, nosakot savus standarts, vajadzētu raudzīties, kas notiek apkārtējā pasaulē. Paldies! Paldies, Jāra kungs, Magīnesa kundze, lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Es uh, gribētu teikt paldies papastāmkas kungam par šo ziņojumu. Man ir viens uh, specifisks grozījums, uh, kuru es ceru jūs varēsiet iekļaut šajā ziņojumā, proti par ietekmes novērtējumiem. Mums ir nepieciešams, um, ietek, nepieciešams zināms, zināt detaļas par ietekmi sektoros un um, pā, pā, pārsektoriem. Runājot par konvencijām, es domāju, ka tie, kas saņēma kompensācijas pēc eh, reformām cukura nozarē, tagad eh, raž. Mm, es domāju, ka viņiem tagad ir rūktas mielas palikušas mut mutē. Tas uh, nav nekāds saistīts ar uh, fermām. Dažas, daži cilvēki ir zaudējuši savas uh, lauksaimniecības, un uh, dažas valstis ir zaudējušas veselas uh, sektors. Uh, Es strādāju lauksaimniecības komitejas uzdevumā pie budžeta projekta. Un no kurienes tad, lai mēs ņemam naudu šīm kompensācijām, ja budžets ir tik ļoti ierobežots? Treškārt, ir politiski ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība rūpīgi izturētos pret pārtikas nodrošinātību. Mums tikko bija garš balsojums par pārtikas nodrošinātību, Un es vēlētos, uh, lai tie, kuri ir atkarīgi no trešās, trešo valstu pārtikas piegādātājiem, var uh, viegli pārtraukt, uh, šie piegādātāji var pārtraukt eksportu, un tad mēs nonāktu ārkārtīgi bīstamā situācijā. Pašlaik mūsu cukura nozara nevar paļauties uz cukuru piegādēm. Eh, viņi nespētu nodrošināt savu ražošanu, un nākamgad situācija būs tāda pati. Tāpēc tā ir ārkārtīgi būtiska problēma Eiropas pilsoņiem. Un visbeidzot, es domāju, ka gāri balsojumi un runas par budžetu, runas par eh, dzīvnieku labturību. Eh, šeit es pie, pilnībā piekrītu Polsonas kundzes uzskatam par dzīvnieku labturību kas attiecās uz Eiropas patērētājiem, un eh, kad mēs runājam par eh, dzīvnieku labturību augstā līmenī, tad eh, mums nākas uzklausīt dzīvnieku lobbyistus, lobētājus, kuri nerunā pilsoņu vārdā. Mēs mēģinam šajā komitejā runāt par hroniskām situācijām, ar kurām nāks saskaties olu ražotājiem. Es eh, biju, eh, es nebiju tajā sasaukumā, kas balsoja par dzīvnieku turēšanu eh, būros un tam līdzīgi. Ja es būtu bijusi parlamentā, es būtu balsojusi pret. Pašlaik mums ir sistēma, kas ražo olas labā kvalitātē un par pieņemamu cēnu, bet pašlaik Eiropas Savienībā mēs tērējam miljārdus, lai atbilstu dzīvnieku labturības prasībām, kas nepiepilda savu mērķi. Mēs zinām, ka izmaksas ir milzīgas, un Vācijas kolēģi var pastāstīt, kas notiek viņu valstī mēs esam ieviesuši šos standartus pirms visiem citiem un rūp, ražošana sarūk. Bet uh, citu rolas joprojām tiek ražotas uh, ar vistām, kuras tiek turētas būros. Eiropa ir krīzes situācijā, un ja mēs nerunāsim par šiem jautājumiem, tad uh, šī krīze kļūs vēl dziļāka. Jā, mums uh, ir jābūt uzmanīgiem, mums ir jāgādā par dzīvnieku labturību, tomēr nevajag aizmirst, ka mēs eksportējam savus saržotos pārtikas produktus. Un šeit uh, mēs esam noteikuši tādas standarts un tādas normas, ar kurām mūsu pilsoņi nav apmierināti. E, tak, Magīnes. Uh, paldies, Magīneses kundze, un došu vārdu Desa kungam. Jā, liels paldies, priekšstādātājs kundze. Es ļoti priecājos, ka kolēģis Papastamkos strādā pie šie ziņojuma, un paldies tev, Gorgijus, jo es zinu, ka tas ir nonācis labās rokās. Es nevēlētos atkārtot visu, kas tika sacīts iepriekš, bet gribēju pasvītrot atsevišķas lietas. Es atbalstu tos kolēģus, kas uzsvēra to, ka ir jāveic ietekmes novērtējumi, tas ir ļoti svarīgi, tur es piekrītu Balsēns kundzei un citiem. Uh, ir uh, ļoti svarīgi, lai tiktu, sarunāt, uh, tiktu turpināta Dohas sarunu kārta. Un um, runājot par divpusējiem nolīgumiem, es uzskatu, ka Eiropas lauksaimnieki šeit būs uh, lielāki zaudētāji nekā tad, ja pavirzītos uz priekšu PTO sarunas. Bāsena kungam man tomēr ir jāiebalst, Polsen kundzei man tomēr ir jāiebal, jāiebilst. Jūs sakat, ka mums ir jābūt uh, dāsniem pret Āfriku. Bet uh, tiesiskā situācija ir tāda, ka pašlaik jau mēs, eksportē, uh, mēs importējam 90% no Āfrikas lauksaimnieciskās produkcijas. Es uh, domāju, ka tas savā ziņā ierobežo Āfriku. Uh, Un mēs jau tagad esam tas reģions, kurš izrāda vislielāko solidaritāti pret Āfrikas valstīm. Ja Āfrikā ir problēmas, piemēram, tādas kā Zimbabvē, tad tās ir dzimšas pašu mājās, tās nav nekāda saistīts ar Eiropas lauksaimniecības politiku. Eiropai nav nekādas saistības ar to, ka tur pašlaik um, valda bats, un es ceru, ka Dienvidā Afrikā drīz neveidosies šāda uh, pati situācija. Ļoti svarīga joma ir nodrošinātība ar pārtiku. Mums šeit būtu jāpateicas eh, Je Jeglis kundzei un citiem kolēģiem. Es domāju, ka mums šeit ir jābūt ārkārtīgi stingrai nostājai. Nevar būt tā, ka mēs Eiropā aizliedzam auga aizsardzības līdzekļus, jo pieņemam, ka tie zināmā mērā rāda draudus patērētājiem, bet tādā gadījumā mums nevajadzētu import, atļaut mm, importu no tādām valstīm, kur tiek izmantotāji auga aizsardzības līdzekļi, kas Eiropā ir aizliegti. Mums uh, ir jānodrošina importa kvalitāte. Es domāju, ka nākotnē to varētu nodrošināt zināmas muitas, tomēr mums ir jāgādā par to, lai imports no trešajām valstīm atbilstu mūsu drošības prasībām. Tas pats um, mums ir jāprasa no trešo valstu ražotājiem, un kas attiecās uz uh, dzīvnieku labturību. Man jāteic, ka reizēm man ir diezgan um, pretrunīga nostāja pret dzīvnieku tiesību aizstāvi organizācijām Eiropā. Ja mēs paraugāmies uh, Uh, uz šo situāciju, tad uh, daudzas organizācijas ļoti uztraucās par to, ka mm, uz Lībām tiek piegādāti dzīvi lopi. Pašlaik tas notiek pat no Brazīlijas un no citām valstīm, bet uh, īstenībā es neesmu pārliecināts, ka tur šie standarti tika ievēroti, un tā pašā laikā šīs organizācijas vairs par to nemaz neuztraucas. Man jāteic, ka Mums um, šeit būtu jābūt uh, konsekventiem un jāsaka, mums ir jābūt konsekventiem. Nedrīkst pieļaut situāciju, ka Eiropas lauksaimnieki tiek likti pie kauna staba, bet citi šīs prasības neievēro. Es um, ceru, ka mm, šis ziņojums um, panāks to, ka lauksaimnieku situācija Eiropā uzlabosies. Liels paldies, Desa kungs! Un uh, došu vārdu Nikolsonu kungam. Indeed, uh, paldies! Nu, šā tiešām ļoti svarīga joma, par ko mēs uh, diskutējam šodien. Un man tiešām bija prieks uh, klausīties līdzi kolēģi sacītājiem. Paldies papastām, ko skungam par viņa teicamo pārskatu, teicamo ziņojumu. Tas noteikti ir pareizajā virzienā. Domāju, ka mums visiem būtu jāatzīstās, ka patreiz jāvantūra ar PTO sarunām, ar šo Dohas raundu, un divpusējas sarunas eh, neizbēgam notiks. Un nu, vai mēs panāksim tādu PTO nolīgumu, kur mēs visi varam parakstīties, vai arī mēs turpināsim tad, tad um, patreizējo status, ka ir divpusējas vienošanās starp Eiropas Savienību un, un citiem reģioniem. Nu, šis jautājums kļūs aizvien, aizvien, nu, aizvien strīdīgāks, jo divpusējas tiesniecības eh, sarunas un līguma var nākt pa labi tikai tādi, ja sarunas ir pozitīvas un tiek ņemts vērā pušu intereses. Pēc manām domām sarunas nebūtu nevienmēr beidzas ar pozitīvu iznākumu, vismaz, kas attiecas uz mūsu interesēm. Reiz vien tieši lauksaimnieki bijuši tie, kas ir eh, likti uz eh, upura altāra no sarunu vedēja puses, un tās ir viens no lielākajām bažām, kas arī man ir šo turpmāko sarunu sakarā, un arī mums visiem, es domāju. Proti, tieši lauksaimniekiem alaži ir jāmaksā visaugstākā cena par it kā par to augstāko labumu, ja kas viņiem tiek pavēstīts, kas ir sarunu gaitā tiek izvirzīts, un mēs visi atceramies, kāds bija sarunas ar Brazīļu lielo gaļas eh, eksportētājiem un par Merkusūru, tātad valstīm, kas tur ir viss bijis. Nu, lietas gan ir attīstījušās, protams, un cik saprotu, Brazīlijā lielopas eh, gaļas cena tagad ir nu, tāda pat kā Eiropas Savienībā. Nu, tas, lūk, ir dramatiski izmainījies, aicām ar to, kādas bija saruna laikā. Lūk, nu, tas, ka vēlreiz liecina par to, ka lietas attīstās un nekas nepaliek nemainīgs, un tas ir izraisa papildus grūtības, protams. Viena no jomām, kas man. Uh, kur man personiski ir eh, ļoti principiāls viedoklis, ir tas, ka tie standarti, ko mēs piemēram šeit, Eiropas Savienībā, būtu jātiec arī uz importiem un eksportiem. Abas daļas arī to pieminēja. Nu, kaut galā automašīnas nevar ievest uz Eiropas Savienībā, tās neatbilst mūsu standartiem. Kāpēc tad pārtiks precēm būtu jābūt citādi? Lūk, es domāju, tas tā ir tā galējā atkāpšanās robeža, tā sacīt, un tas mums būtu viennozīmīgi jāuztver mūsu sarunvedējiem. Ja viņi pārkāp šo līniju, šo robežu, tad viņi sastapsies ar opozīciju. Un nu, tas, manuprāt, jau pirms sarunas sākuma viņiem ir skaidri jāuzsver. Jums nekas nesanāks, ja jūs mēģināsiet piemērot šādu risinājumu. Magīnes kundze arī. Un būtībā nāc klajā ļoti interesantu sarunu tēmatu. Viņā nu te ir jāklausās, viņai ir taisnība. Un nu, nav runa tikai par dzīvnieku labturību, mēs varam skatīties arī uz vīdes aspektiem. Jūs eh, nu, runājat par, nu, mēs runājam par birokrātiju, tad birokrātija vicumā nemazāk administrācijā tagad. Komisija man tagad saka, ka attiecībā uz KLP 5000 cilvēku pieprasīja ka pirmā pilāra, pirmā pilāra jābūt zaļākam, tā sacīt. 5000 respondentu bija tur nāko klāju, un mēs, un, un, un mēs tagad viņiem piekrītam. Mēs, mēs pūšam viņus tabulē, tā sacīt. Nu, es nezinu, vai tas ir pareizi. Visu šo sanātu rezultātu cilvēki nevar vairs iegāties protestē pārāk dārgi, un tāpat arī mēs pārlieku uzcītīgi īstenojam dažādas Uh, princips, un es par tiem es esmu balsojis, un tagad tie ir jāizteno, un šie principi izraisīs uh, negatīvu ietekmi. 12. gadā būs tad 83 tūkstoši olu, ja, kas uh, būs jāiznīcina katru dienu, bet galu galā cilvēki taču cieš badu, un viņi labprāt saņem šīs olas, un nu, tas taču ir apsvērts. Lūk, tieši ar šādu dilemmu mēs sas saskaramies, un tad komisija saka, ai, nu, ai, kā jūs Uh, nekrietneļi, nu, 5000 eiro soda nauda maksāja tragā. Nu, nezinu, tas taču nav pareizi. Mēs dzirdējām arī no kolēģiem Vācijā un Lielonē, kas īsteno šos tiesību aktus un nu, nedrīkst pat nu, tagad viņus vainot. Viņi ir bijuši tie labie, tie centīgie, un tagad viņiem jāmaksā, neskatoties to, ka viņi ir paveikuši to, kas viņiem bija jādara pirms visiem pārējiem. Man šķiet, ka mēs ejam jaunā erā, un mums ir jāņem vērā arī šie jaunie argumenti. Tas ir izaicinājums, un es nešaubos, ka par šo konkrēto jomu nākotnē mums būs aizvien vairāk diskusiju. Paldies! Paldies, Nikolson kungs! Patraunēvis, lūdzu, vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Es arī vēlos pateikties eh, referentam par teicamo darbu pie šī pārskata un eh, vēlos vien atgādināt jums, eh, cienījumiem kolēģiem, kas tiek sacīts par konkrētiem un efektīviem pasākumiem, kas ir nepieciešams šajā jomā. Mums ir nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgas konkurences noteikumus ražotājiem un importētājiem, tātad uh, tas, kas tiek importēts no trešām valstīm, nedrīkst būt pakļauts zemākiem standartiem. Un kolēģi arī daudz runāja par eh, tādiem aspektiem kā dzīvnieku labturība un tā tālāk. Nu, domāju, ka mums būtu jāiet tālāk par to. Mums būtu jārunā par to, ka mums būtu jānosaka ražošanas, eh, jāpalīdz, jāpiedalās eh, tad Eiropas ražotā standārtu izstrādē arī. Un, bet, nu, katrā ziņā tas jau neko nedos, ja šos noteikumus neievēros citi ražotāji, kas eksportē Eiropas Savienībā. Nu, lūk, vēlos atbalstot to, ko sacīja kolēģi pirms manīm. Nu, vēlos jāatgādināt, ka, nu, mums ir jāturpina izdarīt spiediens uz Eiropas komisiju šajā jomā. Mēs tiešām nedrīkstam pieļaut, kā pārtikas eh, preces kļūst par tādu kā valūtu, sacīsim, kas tiek eh, izmantot sarunās ar um, Pasaules tirsniecības organizāciju. Tas ir kā tāds mērs, kas izplatās, ka tas beidzas, un uh, tas noteikti negatīvi ietekmē mūsu tautsēmniecību. Kāds no kolēģiem arī pamatot sacīja, ka nu, visiem šiem faktoriem ir eh, ļoti konkrēta un negatīva ietekme uz eh, periferālajiem reģioniem, uz attālākiem reģioniem. Un tur gal galā ir ļoti īpaša situācija, tur ir mans lauksainicībā izmantojamās zemes, arī grūtības ar lauksainicības eh, dažādu daudzveidošanu, diversifikāciju un, un īstenībā tur ir ļoti grūts pārvaldības eh, problēmas, un neskatoties uz to, tik un tā tiek parakstīts šie nolīgumi. Nu, tas būtu jāapturprātā. Tad vēl viens aspekts, ko vēlējos uzsvērt eh, līdz tekst tam, par ko kolēģi jau, jau izteicās. Nu, viena ideja, ko vēlos eh, piedāvāt kolēģi uzmanībai, un, un šeit es pateicos referentam, vēlreiz par tiešām teicamo darbu, tur pārskatā daudzvērtīga doma, bet, kā es sacīju, runājot par lauksaimniecības attīstību mūsdienās, mums jāskatās plašāk. Mums ir nepieciešams labāk koordinēt savus centienus un nedrīkst uh, turpināt uh, kā līdz šim, proti, ka mēs uh, katrā sektorā meklējam specifiskus risinājumus, ir jāskatās plašāk uz lietām, lai lauksaimniecības uh, jautājumi tiktu mm, sastarpēji saistītā, integrētā veidā risināti sastībā ar citām politikas jomām. Jo Jā, tad, lai viss cikli ietvaros, tik ņemts vērā mūsu intereses. Par KLP reformu arī cen līdz 20 gadām, nu tas ir, var, būs svarīgs punkts. Ielūkojoties komisijas paziņojumā, redzēsim, ka tur nav nekas sacīts par tirgus pasākumiem un starptautisko, starptautisko tirzniecību. Jā, protams, mums ir vislabākie, viscēlākie nolūki, kas ir atspoguļot arī šajā paziņojumā. Un uh, tam mūsu ierosinājumiem, protams, ir viscēlākie nolūki, bet eh, bieži vien mēs aizmirstam šo plašāko kontekstu. Ja KLP arī nākotnē saistīsies tikai ar tādiem eh, eh, nu, rēģējušas dabas pasākumiem, sacīsim, tad ilgspējīgu lauksaimniecību nākotnē mums nenodrošināt. Un tāpēc jādomā par to, lai arī tiesniecības līmenī, starptautisko tīrgu līmenī, visi šie aspekti tiktu ņemti vērā. Runājot par 2020 mērķiem, šie aspekti nav adekvāti atspoguļot komisijas paziņojumā. Tā kā noteikti šī diskusija jāturpina vēl. Paldies! Aņo kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, protams, es eh, piekrītu Nikolsona kungam un Gineses kundzei. Viņiem bija daži ļoti vērtīgi komentāri, bet lielākās bāžas runājot par to, ka tiek eh, runāts par, par tirsniecības nolīgumu ar citiem blokiem, nu, ir kā to īstenot. Jā, argentīnieši, brazīlieši, tu saka, jā, jā, jā, skaidrs nodrošināsim, ka mūsu produkcija atbilst jūsu pārtiks eh, eh, nekaitīguma un dzīvnieku labturības noteikumiem. Lūdzu, brauciet ciemos, parādīsim jums, kas tur notiek. Nu, un tad zaļie deputāti ir aizbrauc uz šīm valstīm, viņas izmetinās brīnišķīgā viesnīcā ar, ar skatu uz Dienvidu Atlantijas okeānu. Un tad viņas eh, baros kā kungus, un tad viņas aizvadīs uz šo paraugu saimniecību, kur viss ir perfekti. Un tad viņi atgriezīs un teiks, o jā, viss ir pilnīgā kārtībā. Bet reāli 3-400 eh, jūdzes tālāk, tur ir eh, pavisam cita situācija. Tur amonija emisijas, no, kas te kārā no, no putnu fermām eh, neviens neinteresē. Nevienu neinteresē tas, vai tur koks pūst apkārt vai nepūst. Mēs nevaram uh, eh, paskatīties uz vienkārši iepakojumu, tas saucās vielas vai, vai tur kaut kādā lielā apgabalā sacīja, ka tur viss kārtībā nē. Mēs būsim naivi, ja mēs domāsim un uzskatīsim, ka mēs varam nodrošināt vienošanos pa standartiem. Tas ir naivums, nekas tur nesanāks. Bet, protams, tā ir, zinām, dilēma. Es eh, ja braucu uz turiem, vai man būtu jāuzstāj, braukt kaut kur tā, ka nebūtu valsts jau milzīgas. Uh, Nu, mums tur mazājas deguna vienkārši rāda to, ko viņi vēlās mums rādīt. Paldies! Tak, Aņu! Paldies, Aņu kungs! Dantāna kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Nu jā, esmu tādā neīpaši izdarīgā situācijā, diemžēl, jo Jo nu, man nav bijusi tā, tā laime un tas prieks braukt uz Argentīnu, piemēram. Bet, nu labi, esmu nemaz, nemaz mums lasām jau šai sakarā salasījies, tā kā es arī zinu, kas un kā. Bet, nu, paldies papastāmkas kungam par paveikto darbu. Viņš tiešām ir cieši sadarbojas ar mums, ieklausies mūsu viedokļos, un viņa paustā nostāja un arī grozījumi, ko viņš ir pieņēmis, mūsuprāt, diezgan precīzi atspoguļos to, kāds tad ir kopējais komitejas viedoklis. Nu, pēdējos 18 mēnešus katrā ziņā. Pirms doties uz Argentīnu un Brazīliju, mums drīzāk vajadzētu tikt skaidrībā pašiem ar sevi šeit. Kā mēs nodrošināsim to, ka kolēģi, kolēģi sapratīs, ka citu tautsensības sektoru atvēršanu un, un, un attīstību nedrīkst notikt uz kāda cita sektora rēķina. Ja jo lauksaimniecība taču ir būtisks, eh, būtisks sektors, kas nodrošina eh, pārtiks produktu drošību. Un eh, runājot par importiem un eksportiem, mums jānodrošina sava neatkarība un savs modelis, lai tas tiktu ievērots. Es atceros, ko Tiesniecības komisārs eh, sacīja šeit plenāru eh, sēdes tālāk, es neatceros vai Briselē vai Strasbūrā tas bija, bet katrā ziņā viņš eh, sacīja, ka mūsu, mums ir svarīgas intereses un ka Eiropas intereses netiks liktas uz altāra. Un mums būtu jāatgādina degūta kungam, komisāram, ka mēs nevaram tā akla maksāt kompensācijas un viss. Ja 50% ražošanas tiek iznīcināta, nu mums taču nav finanšu kapacitātes, kā katreiz katrā gadījumā, katrā sektorā nodrošināt šīs kompensācijas. Tad, ja kāds, kādam zemniekam iet sacēm viņa pēļņa, un es domāju, tas būtu jāsaprot mums visiem, arī komisijai. Es zinu, ka mēs varam rēķināties ar lauksaimniecības komisāru šajā jomā, bet visiem pārējiem komisāriem arī būtu reiz pa visām reizēm jāsaprot tas, ka Mēs nedrīkstam ziedot savas intereses, jo nav runa tikai par mūsu ierobežošanu pasaules tirgo, bet par upuriem, ko nesīs Eiropas lauksaimnieki. Paldies! Paldies Dantēna kungam! Danelais kungs, jūs esat pēdējais runātājs manā sarakstā, un pēc tam došu vārda komisijas pārstāvjiem. Uzklausīsim, ko tad komisija padomā. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Arī es vēlos sirsnīgi pateikties Gorgasam, kolēģim un visiem pārējiem, kas strādā pie šī ziņojuma. Tas ir eh, ļoti svarīgs un ļoti sarežģīts jautājums. Un eh, domāju, ka ir pats par sevi saprotams un ka visi mēs eh, piekritīsim tam, ja sevišķi kreisi noskaņotie kolēģi šeit, ka mums ir jāizrāda solidaritāte, saprātīgs atbalsts trešo valstu interesēm, trešo valstu lauksaimniekiem jau sevišķi Āfrikas valstīm, sacīsim, kur ir vislielākās problēmas, bet man bail, ka noslēdzot divpusējos noliegumus vai arī PTO eh, sarunu gaitā, mēs šīs solidaritātes vārdā izdarām liels upurus. Nu, reizēm tie ir saistīti ne tikai ar solidaritāti, bet arī tādiem egoistiskiem un, un, un divkosīgiem apsvērumiem. Mēs tātad dodam atla, atlaides pārtikas produktiem, pārtikas eh, nekaitīguma eh, tātad, jautājumiem. Uh, Nu, un e, nereti arī attiecībā uz ilgspējīgu lauksaimniecības e, nākotni. Tad tas bieži vien tiek likts uz kārts un, un upurēts. Tas, protams, neatbilst e, patērētāju interesēm. Un tāpat arī, ja mēs nākotnē neņemsim vērā to, ka tas nav labs veids, mēs faktiski radām negodīgu un pat, es sacītu, amorālu konkurences izkropļojumu salīdzinājumā ar mūsu ražotājiem, kur pastāvīgi nonāk lielās grūtībās. Lūk, tā kā to nevajadzētu aizmirst. Paldies! Paldies došu vārdu pār, komisijas eh, pārstāvim Stevenis kungam. Lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. vēlas uzsvērt, eh, nu, cik liela iespējas man atstājas lielais grozījums skaits. Tas liecina par to, ka ir liela interese šīs komitejas locekļu starpā par šo jautājumu, bet, protams, liecina par to, ka pat tēma ir ļoti svarīga. Nu, pirmkārt, kas tad eh, no jauna mūsu ārējās eh, tirzniecības sarunās par lauksaimniecības produktiem balstīts uz jaunākiem datiem, kas nav rīcībā, dati par periodu ko, no janvāra līdz septām, septembrim. septembrim varam aplēst, ka desmitajā gadā mūsu eksporti sasniegs vēsturiski augstāko rekordu līmeni. Sagaidām, ka tie pārsniegs 85 miljonus eiro, kas nozīmē, ka palielinājums ir aptuveni par 15% salīdzināmā 2009. gadu. Divas trešdaļas no šiem eksportiem būs gatavi produkti, vairums no tiem pārstrādātā produkta ar augstu vienoto vērtību. Tikai 8,5% būs uh, tātad uh, izēvielas, eh, kas nav apstrādātas, tātad lauksnesīgs produkts bez apstrādes. Sagaidām arī, ka tirsniecības bilants kopumā būs pozitīvi, ja tas tiks apstiprināts, tā būs otrā reize. Iepriekšējais gadījums bija 2006. gadā, tad šī būs otrā reize, kad ir vērojama šajā jomā pozitīva tirsniecības bilance, un tas apstiprinās ilgtermiņa tendenci, protams, ka mūsu tirsniecības bilance pastāvīgi uzlabojas. Lūk, tā kā izstāsts, ka lietas ir pareizajā virzienā pēc eh, tirsniecības eh, tātad, cenu krituma 7. un 8. līdz 9. gadā, kad lietas gāja uz leju, tagad viss ir uz augšu. Jāatzīmē arī, ka gatavo produktu eksports 9. gadā, 10. gadā, es atvainojos, būs augstāks nekā kopējā lauksaimniecības eh, eksporti, jebkurā gadā līdz 2002. gadam. Un šī kategorija ir visdinamiskākais mūsu eksportu segments. Tā par uh, ziņojumu projektu un iesniegtiem grozījumiem. Mēģināšu rezumēt savas pārdomas eh, nu, da dažās tādās teizēs, vairākās kategorijās, vairākās teizēs. Pirmkārt, ar pareizo līdzsvaru, kas ir jāsasniedz, eh, eh, tātad runājot par tiesniecību un lauksaimniecību. Kādam būtu jābūt pareizam līdzsvaram vārdu kandems būtu jāstāda citu vārdu šeit, tad nosodīts trešajā punktā, ja? Tas nav nebūtu īstais vārds. Tāpat arī komisija veic sarunas ar trešajām valstīm, balstoties uz sarunu direktīvām, kas ir pieņemtas. Un šīs direktīvas eh, pamatā uzliek eh, par pienākumu komisijai eh, vienoties par sabalansētiem un visaptverošiem līgumiem mūsu partneriem, lai ievērojami liberalizētu visus tirdzniecības aspektus. Tālāk par um, Eiropas Savienības standārtu piemērošanu importētām precēm. Šeit atkal būtu jāuzsver tas, ka lauksaimniecības un, un um, pārtiks produkti, kas nonāk Eiropas tirgū, tiem ir jāatbilst importa prasībām, kas ir noteikts Eiropas Savienības likumdošanām. Šīs prasības attiecas arī uz uh, pārtiks produktu nekaitīgumu, kā arī uz uh, dzīvnieku labturību un, un uh, augu audzēšanas standartiem. Tātad mēs nodrošinām, ka produkti atbilst mūsu veselības nošības standartiem, bet, protams, mēs nevaram uzspiest trešajām valstīm ražošanas un pārstrādes metodas, nu, kā piemēram dzīvnieku labturības standartus, kas atbilst mūsējiem, ja tie nav startautiski atzīti standarti, ko ir atzinis arī PTO. Eiropas Savienība turpina lobēt par to, lai šie standarti tiktu vairāk ievēroti attiecīgajos starptautiskajos fórumos, mēs tur strādājam pie tā, Un vēl eh, šajā kontekstā viens eh, novērojums. SPS noliegums pieprasa ekvivalentus eh, sanitāros vai fitosanitāros pasākums. Nevis tie, tie, tos pašus, bet ekvivalentus, un to norādīja arī mūsu referents. Tātad, lūk, par šiem standartiem tik tālu. Ja? Tālāk, kas attiecas uz daudzpusējām tirsniecības sistēmām. Viens komentārs attiecībā uz sarunām ar ASV. Ja ir tiesa, ka uh, ASV uh, otrā līdz astotajā gadā šajā laikā tātad uh, pieņēma tirsniecību izkropļojošus atbalsta pasākums, nu jāsaka arī, ka tajā laikā, pat cik cenas bija aug, ārkārtīgi augstas, un nu, tad ietekme faktiski tam bija ļoti neliela. Nu, tur var mēs runājam par summu, kas ir zemāka par miljardu dolāru. Uh, Tālāk trešā daļa attiecībā uz 12. tiesniecības attiecībām šajā ziņojumā. Nu, šeit man nu, lūk, kas sakāms. Kanādas eh, tabaks likums. Komisija vairāk, vairākas reizes piecēlus šo te likumu B32 kopā ar divām, 12 citām PTO valstīm, TBT komitejā sanāksmēs, mēs esam to pieminējuši, un nesen arī 3. un 4. novembrī bija pēdējā šī sanāksme no komisija turpinās eh, turēt eh, rokas pulsu attiecībās to, kas notiek šī fēsakara. Otrs piezīme saistās ar bažām, kas eh, vairākos grozījumus ir paust attiecībā uz informācijas trūkumu, ka informācija nesaulēcīgi informē mūs par sarunām, piemēram, ar Kanādu. Nu, šai sakarā vēlas uzsvērt, ka interkomitejā, tātad parlamenta interkomitejā regulāri tiek sniegta informācija par to, kāds ir sarunu stāvoklis, tāpat arī, tāpat arī sarunās ar Kanādu. Bet, nu, vēlos, protams, uzsvērt arī to, ka sarunas par tarifiem ar Kanādu pagaidām vēl nav sākušās. Trešā komentāra kategorija, trešā, trešā tēze, ko vēlētos pieminēt un ko pieminēja kolēģis, saistās ar Āfrikas valstīm. Šeit vēlos, kā tad arī sanās ar AKK valstīm, mums tur at, atvērts robežas, tad, tad bez kvotām, bez, bez tarifu ierobežojumiem, bez nodevām, nekāds šāda barjeras sarunās nav, un tāpat arī uh, Runājot par eh, mūsu KP reformu un diskusijām par to, kāda nākotnē būs KP, eh, ir nepieciešama saskaņota politika attīstības jomā. Tas ir būtisks elements, ko mēs paturam prātā. Bet vēl, vēlos arī uzsvērt, un tas ir uzsvērts arī ziņojumā, un arī vairāki deputāti to uzsver, ka mūsu eksporta subsīdijas ir, nu, pastāgam, bet ļoti, ļoti zemā līmenī. Un mēs turpinām atgādināt, uh, uzsvērt mūsu pēdējo partneru, ka mēs esam gatavi pilnībā atteikties no eksporta subsīdijām, ja mūsu partneri ir gatavi mm, atteikties no līdzīgiem ekvivalentiem pasākumiem, kas ir mm, tur, tur pie viņiem. Nu, piemēram, tātad uh, uh, valsts atbalsts tur ražotājiem tā tālāk. Un bezpēc jau priekšsēdētāji, es pozitīvi vērtēju to, ka daudzos grozījumos ir sacīts, ka jāpieturās pie PTO ekvivalentiem pasākumiem. Vēlos atgādināt, ka mēs esam gatavi turpināt diskutēt un regulāri ierasties pie jums un regulāri informēt jūs par patreizējām starptautiskajām sarunām. Paldies! Bene, ringraziamo il rappresentante della Commissione. Paldies! Pateiksim paldies komisijas eh, pārstāvim. Šīs te diskusijas, eh, varētu teikt, ir pabeiguši, pabeiguši esam, bet došu vārdu vēl referentam. Lūdzu. Ļoti īsi priekšsādātāja kungs, jo ir pagājis, gribu pateikties visiem kolēģiem par izteiktajām piezīmēm un novērojumiem. Es ņemšu tās vērā. Paldies par grozījumiem, paldies par uh, kom arī komisijas pārstāvim. Un man jāsaka, ka ja mēs kaut ko nosodām, tad starptautiskā diplomātija tas ir nepieņemams vārds, bet tam nevajadzētu traucēt starp institūciju darbā. ja viņi aizbrauc uz Ar Argentīnu vai Brazīliju, kā komisija tur izturās. Uh, Agne kungs minēja par to, ka delegācijas ir ļoti uh, eh, diplomātiskas. Un viņ, bet arī Eiropas nodokļu maksātāji dod savu artavu šīm te misijām. Un tad kā, vai šīs misijas ir saistītas vai ne ar vietējām valdībām, un vai tās pārstāv Eiropas intereses tur vai kaut ko citu. Es gribu pateikties priekšādātāji, ka jūs man piekrītat. Komisija in, informē Intu un nosūta ierobežot dokumentu daudzumu. Vai komisija izdara pakalpojumu e, Intai? Jautājums ir, vai tā ņem vērā nostājas, ko Inta vai arī citas komitejas izsakās. Vai komisija ir tāds kā lielais brālis? Iepriekšējās sarunās mēs jau teicām, ka komis, teicām, komisija jāsaprot, ka lietas ir mainījušās, un komisijai arī ir jā, jāmaina savs darba stils. Atvainojot, bet ja komisa, e, starptautiskos tirzniecības komisārs ir sarunu ved, vedējs, tad viņiem ir jāmācās pārstāvēt lo, Eiropas Savienības lauksaimniecības intereses ārvalstīs. Mēs šeit esam, lai atbalstītu Eiropas lauksaimniekus. Priekšsēdētāji. Es atzīmēju komentārus, kurus es centīšos iekļaut vai attiecībā, vai būtu globāla līguma vai divpusē līguma labāk. Es domāju, ka vairums kolēģi atbalsta e, līgums e, ar PTO e, dalību. Es domāju, ka tad mums ir lielāka drošība. Tad situācija kļūst skaidrāka. Bet mēs ļoti labi zinām, ka es jau 2005. gada oktobrī ļoti augstsirdīgu e, piedāvājumu izteica, bet citi nepiekrita, konkurējošās e, iestādes, konkurences iestādes neatbildēja. Es ceru, ka sarunas tiks e, pabeigts, pabeigtas, protams, bet kā kolēģi jau pareizi teica, mēs runājam par salīdzsvarotu un, un taisnīgu nolīgumu. Uh, par eh, sabalansētu sistēmu tirzniecībā. Un mēs nevaram izturēties pret Āfrikas valstīm tāpat, eh, jo konkrēta spēja ir atšķirīga. Mūsu eksportētāji uh, konkurē nelīd, nevienlīdzīgos apstākļos. Un runājot par Āfriku, mums jāzina, ka ir vairākas iniciatīvas, ir atviegloti režīmi attiecībā uz Āfriku. Taču citi partneri PTO ietveros to nevienmēr izmanto. Es atzīmēja to, ka mums ir jāuzlabo sarunas, jāizvarās no sliktie, sliktām piekāpšanās reizēm. Es pilnībā tām piekrītam, piekrītu. Eiropas lauksaimnieki nedrīkst ciest uh, no šiem nolīgumiem un te jārunā par kompensācijām. Dzīvnieku labturības jomā. Es domāju, ka šī tēma jau ir izsmelta. Es, es piedaru pie tiem, kas saka, jā, mums varbūt dzīvnieku labturība, jābūt kopīgai politikai, bet Eiropas Savienības pilsoņiem viņiem ir koordinātora loma. Un tas E, tas ir dalību valstu ziņā. Es piekrītu Mag Maginesas kundzei par 38. grozījumu un to, ka nepieciešams ietekmes novērtējums. Es domāju, ka laiks jau ir diezgan daudz pagājis, tāpēc tikai vienkārši pateikšos komisijā kolēģiem par viņu komentāriem, par grozījumiem. Domāju, ka galu galā rezultāts būs labs. Un tas ir harmoniski un eh, taisnīgs būs šis rezultāts. Un tad būs zināms arī mūsu komitejas atzinums, un šis ir tāds Eiropas mēroga jautājums, bet tas sasniedz arī starptautiskas uh, robežas. Paldies! Grazie! Uh, Paldies papastam Korsakungam! un paldies visiem, kas izteicās. Mēs tagad beigsim darbu. Un es gribu atgādināt, ka pēcpusdienā mēs sāksim pulksten trijos ar KLP izskatīšanu. Desa kungs uzstāsies un piedalīsies direktors Aņotis no Digi Agri. Tātad viedokļu apmaiņa ļoti par KLP nākotni. Tiksimies!